um, degvielas kultūru audzēšanas ietekme uz vidi nav viennozīmīgi vērtējama. Paldies! Danke, Paldies! Tagad zaļos pārstāvēs Teilora kungs divas ar pus minūtes. Uh, you,